kārtībā tas ir vienas minūtes runas, un mēs sākām ar Dias Demeras kungu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Es esmu šeit, lai aizstāvētu 85 darba ņēmējs, 85 darba uh, vietas. Uh, Eh, ko apdraud franču uzņēmums. Uz spēles ir likti 15 miljoni eiro, un šeit mēs runājam par 94 miljoniem literiem eh, katru gadu. Šeit mēs runājām par uzņēmumu slēgšanu eh, Kastīlijā un Leonā. Šis uzņēmums ir bijis uh, uh, ļoti rentabls, bet tagad tā eksistence ir apdraudēta. Kādēļ? Tādēļ, ka tie, kuri pārdod uzņēmumi, ir ieinteresēti gūt peļņu sev, un nu, viņus neinteresē strādnieku liktenis. Es domāju, ka Eiropas komisijai būtu jāīsteno atbilstošie pasākumi, lai uh, nepieļautu šādu nelikumīgu uzņēmumu pārņemšanu. Es aicinu aizstāvēt šos strādniekus, un es domāju, ka sabiedrībai ir jāzina par to, kas notiek. Paldies! Paldies, Tonī Pikols kungs lūdzu. Dokumenti, kas tika nopludināti pagājušajā nedēļā, atkal ir aktualizējuši debatas par tētību. Es domāju, ka uh, arī mums ir jāuzņemas atbildība, jo mēs esam tie, kuri pieņem lēmums, bet šajā konkrētajā gadījumā populisms ir izrādījies kaitīgs. Tas ir radījis ne tikai subjektīvu ieskatu, bet tas ir pavainājis mūsu uh, pozīciju sarunās. Īpaši vajadzētu pievērst uzmanību sociālajām tiesībām, darba ņēmēja tiesībām. Uh, Mums ir jānodrošina, lai MVU varētu piekļūt finansējumam, lai tiktu atvieglot MVU situācijas, lai netiktu pieļaut GMO invāzija. Eiropas Savienības sarunu vedējiem būtu jāaizstāv Eiropas Savienības augstie standārti, un mums vajadzētu viņus atbalstīt. Paldies! Tālāk Bilbao kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Spānijas valdība pagājušajā nedēļā svinēja pasaules preses brīvības dienu, un vēstījums bija par programmas slēgšanu basku valodā, un es domāju, tas ir uh, eh, klaišs. Uh, eh, uh, izaicinājums uh, preses un vārda brīvībai. Šī slēgšana notika pilnīgi patvaļīgi, bez jebkāda pamata, bez jebkāda paskaidrojuma, un lai arī tehnoloģijas dod ļoti daudz jaunas iespējas mēdījiem Eiropā un citviet, tajā pat laikā tas, ka tiek um, realizēti um, patvaļīgi pasākumi no Spānijas valdības puses ir nepieļaujami. Paldies, Kristonogas kungs lūdzu. Paldies. Vēlos runāt par Turcijas draudiem Grieķijai tī, tādējādi tiek pārkāptas pilnīgi visas robežas. Tas notiek ne tikai Egejas jūrā, bet arī Lībijas jūrā, eh, kad Turcijas gaisa spēki pārkāp Grieķijas eh, gaisa telpu un arī eh, jūras piekrastes teritorijas. Tas ir radījis papildus apdraudējumu un um, apdraud drošību uz jūras un gaisā. Situācija patreiz ir jo īpaši sāsināta. Grieķijai Tagad ir jāaizsargā savas valsts robežas, gaisa robeža, jūras robeža, zemes robeža, un tā ir valsts, Grieķija ir valsts, kur atrodas ļoti smagā finansiālā situācijā. Grieķijai ir nācies samazināt savu militāro budžetu. Tajā pat laikā es uzskatu, ka Eiropas Savienībai šajā situācijā būtu jāīsteno aktīvāka politika. Paldies, Pārkers Kunz, lūdzu. Pagājušajā gadā es jau brīdināju parlamentu par to, ka uh, migrācijas krīzes laikā tūkstošiem bērnu pazūd, bērnu līķi tiek izskalot pie Eiropas krastiem, un šie gadījumi arvien pieaug. Šī gada janvārī Interpols ziņoja, ka desmitiem tūkstošu bērnu ir pazuduši bez vēsts Eiropola vadītāji teica, mēs vienkārši nezinām, kur viņi ir, ko viņi dara un ar kādiem cilvēkiem viņi tagad kopā atrodas. Angela Merkel teica, visi var nākt pie mums. Seksa uh, tirgotāji, pedofānto šo iespēju, šos neaizsargātos bērnus, un parlaments nedara neko. Paldies! Un tagad Erika Abras kungs. Eh, priekšsēdētāji kungs, paldies! Eiropas dienā es gribēju parlamentā runāt par divām lietām. Pirmkārt, Eiropas Savienība pat labam piedzīvo grūtus laikus. Mums vajadzētu um, at, eh, nebūt eiroskeptiskiem. Mēs varam eh, būt eirokritiski, bet mēs varam visu risināt tikai ar vairāk Eiropas, nevis mazāk. Ar, un Eiropas Savienībai vajadzētu būt eh, kļūt par paraugu visiem visās jomās, kā piemēram ilgtspējīga latklājība, cilvēktiesības un tā tālāk. Bez tam, kā Katalānijas iedzīvotājs, es gribētu formulēt arī to, ka mani līdzi cilvēki ieceļas par Eiropu, kas ir solidārāka un uzņemas vairāk atbildības. E, pilsoņu Eiropa, kas iestājas par taisnīgumu. Katalonija arī varētu kļūt vēl aktīvāka, ja mm, tā kļūtu par atsevišķu valstu Eiropā. Paldies, paldies, priekšsēdētājs Bildes kundze. Paldies, priekšsēdētājs kungs simt tūkstošu hektāru eh, meža eh, ir Eiropas Savienībā, Francijā ir trešais lielākā meža teritorija. Eh, Francija desmit gados ir zaudējusi daudz terito apmežotās teritorijas un tiek slēgtas mežsaimniecībā daudzas darba vietas, gan zāģētavas, gan citi pārstrādes objekti. Tas ir tāpēc, tāpēc, ka eh, no Ķīnas eh, nāk dempings. Mēs eksportējam eh, koksni uz Ķīnu, apaļkoku uz Ķīnu, un tad tur to lēti pārstrādā un atsūta atpakaļ. Mums vajadzētu atgriezties pie vecajām tradīcijām, ka koksne ir jāapstrādā tur, kur tā tiek izmantota, nevis jāvada apkārt pa pasauli ir jāpadomā arī par to, ka e, Ķīna visu dara pielietojot dempingu, un tāpēc mums vajag izdomāt kaut ko citu, lai uzlabotu nodarbinātību. Paldies, un tagad Zarianopulis kungs. Jā, Jūs eh, runājāt par 9. māju, eh, eh, ko jūs tagad gribat pārdēvēt, tā bija cīņas uzvaras diena pār fašismu, tagad ja tā ir Eiropas diena. Komunisms tiek salīdzināts ar fašismu, jūs atbalstat komunismu vajā, komunistu vajāšanas citās valstīs, un tā mēs tagad svinam Eiropas vēsturi

Tas nozīmē, ka jūs kultivējat pamatus antifašismam. Mums jau ir pieredze, kā tas beidzas. Jūs nevarat pārakstīt vēsturi, jūs nevarat pārakstīt tautas atmiņu. Mēs godinām visu piemiņu, kuru cīnījās pret fašismu eh, komunisti un partijas, kuris varonīgi cīnījās eh, lielajā cīņā par tēvzemi, kur tāpat kā bolševiki un daudzi citi cilvēki, kuri eh, aiznes aznesa sarkanos karogus līdz raistāgam. Div, vēsture ir tāda, kā ir, 21. gadsimts ir arī jauns. Paldies! Un tagad Tomkas kundze lūdzu. Paldies! Šodien mēs uh, atzīmējam uh, to, ko esam sasnieguši un e, domājam arī par nākotnes izaicinājumiem. Šogad ir īpaši daudz izaicinājumu, bet maz risinājumu un maz solidaritātes. Eiropai ir jāmainās, tas ir skaidrs, mēs to zinām tomēr, e, lai gan mēs diskutējam par migrāciju un ekonomikas krīzi, mums nevajadzētu aizmirst arī par citiem projektiem un tēmām. Uh, Um, piemēram, par Eiropas uh, monetāro savienību um, programmas, kas ir īstenotas, ar to vien nepietiek. Mēs apzināmies to, ka katrai dalību valstī ir nepieciešams uh, iet uz priekšu ar savu darbu, veicot struktūrālās reformas. Uh, tas nebūs viegli, bet tas būs tā vērts. Paldies, saka priekšsēdētāji Dankila Viorika tagad. Paldies, priekšsēdētāji kundze. Pagājušajos mēnešos eh, komisija eh, pieņēma Uh, ieteica uh, liberalizēt uh, vīzas uz Gruziju. Un komisija izvērtēja Gruzijas progresu, izvērtēja reformas un paveikto. Gruzijas progress tika apstiprināts un Eiropas parlaments un dalību valstu valdībām tagad ir jāatbalsta komisijas atbalsts Eh, Rumē, Rumānija arī ir par to un eh, tā atbalsta Grūzijas centienus eh, arī domājot par asociācijas nolīgumu un ar to saistīto vīzu liberalizāciju. Pat labāk, jo attīstība notiek Gruzijā veiksmīgi un valsts izpilda Eiropas institūciju izvirzītos kritērijus. Tāpēc mums arī ir jātur vārds. Paldies! Radoškungs. Yes. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Paldies, priekšsēdētāji. Lauku, kalnu un nomaļu reģioni saskars ar enerģētikas krīzi, ar elektrības trūkumu, nabadzību. Viens no iemesliem ir zema elektroefektivitāte birojos un uh, dzīvokļu namos. vietējiem iedzīvotājiem pieauga izmaksas, tas sarežģīja ikdienas dzīvi, tādēļ vēlos izmantot iespēju aicināt Eiropas komisiju izstrādāt tādas konkrētas programmas, izmantojot esošos Eiropas Savienības fondus, lai uzlabotu energoefektivitāti, lai vienkāršot fondu izmantošanas iespējas un īstenot informēšanas kampaņu, kas vietējiem iedzīvotājiem nodrošinātu labāku informāciju un tādējādi viņi varētu daudz labāk izmantot pieejamos fondus. Tādā veidā mēs varētu palielināt energoefektīvu šajos reģionos un uzlabot šo iedzīvotāju dzīves līmeni. Liels paldies, Lopes skundze! Hoy se celebran 71 años de la victoria frente al fascismo. Ir pagājuši 71 gads kopš fašisma iznīcināšanas Eiropā, kad tautas cīnījās par savu brīvību sacēlās pret uh, vardarbību un šīm šausmām. Mana valsts Spānija arī bija savus kauliņus šajā spēlē Franko režīmu laikā, taču mums bija vienādas vēlmes, kā citām tautām Eiropā gribējām dzīvot demokrātijā un brīvībā, taču tagad piedzīvojam cita veida apspiešanu strādnieku vidū, bērniem, uh, atrod, brēni atrodas grūtā situācijā, bēgļi tiek izraidīti, atkal tiek atbalstīti patiesībā tie briesmoņi, kas ir jāapkaro. Pieaug labējoja ekstrēmisti, viņu spēki mūsu kontinentā. Mums ir jāturpina runāt par šīm jautājumiem. Cīņa notiek visur, mūsu ielās, visur. Mums ir jāturpina cīņa par savām vērtībām, jo tikai darbas spēka spēja cīnīties pret fašmis, fašismu. Paldies, Mojī kundze. Lūdzu. Viņa nav klāt. Tad Lebretona kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Tik skandēti apgalvojumi, ka bēgļi ir laba lieta izaugsmēji. Šeit tiek pieminēt 2% apmērs bēgļiem. Ir jānodrošina izaugsmes eh, efekts Eiropas Savienībā, taču realitāte ir pilnīgi citādāka. Vairāk pētījumi pēdējos gados liecina nājuši par to, kādas katastrofāls seks bija migrācijai Francijā. Piemēram, 2012. gadā tikta veids pētījums, kas eh, aplēs, ka bija apmēram 70 tūkstoši papildu izmaksu radušās, un citi runā pat par eh, simtiem tūkstošiem eiro, eiro izmaksām. Tās ir izmaksas saistībā ar policiju, izglītību, mājokļu nodrošināšanu tā tālāk un tā joprojām. Un secinājumi ir tādi, ka Eiropas Savienība atkārtoti melo Eiropas tautai. Paldies! Paldies, Rolāna kungs, lūdzu. 23 miljoni de citoyens européens. 32 miljoni Eiropas pilsoņu šobrīd ir bezdarbnieki un 76 miljoniem ir zema kvalitāte. Taču šie skaitļi slēpj sociālas drāmas, un mums ir jānodrošina tas, lai mūsu sociālais modulis nesabrūk, jo tas šobrīd jau jogās. Šeit runa ir par izglītības modeli. Vēlos pieminēt duālo izglītības modeli. Ir jāatbalsta mobilitāte. Tā nodrošina labāko ceļu uz nodarbinātību. Tāpat arī jāskolo uh, skolotāji tādā veidā, lai viņi orientētos uz reālajām darba tirgus vajadzībām. Valsts iestādēm, privātām iestādēm jāsastrādāja. Jāsastrādājas, jā, sastrādājas arī sabiedriskajām organizācijām, jāizveido jaunas programmas. Piemēram, jauni cilvēki gūst uh, iespējas izglītoties citādākā veidā. Es domāju, mēs varam panākt, gūt panākums, taču Eiropas Savienībai nepieciešami jauni pozitīvi projekti, Paldies! Blanko Lopes kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs jau vairākus gadus piedzīvojam krīzi, taču tūkstošiem spāņu ģimeņu cīnās par izdzīvošanu Spānijas valdība ir ieviesusi tādu regulējumu, kas skāra ļaunprātīgu hipotēku izmantošanu. Šeit tiek ieviesti krasti taupības pasākumi. Cilvēki nevar atļauties eh, dzīvokli noslēdzot šādus līgumus. Priekšsēdē kungs vēlos aicināt jūs rīkoties konkrēti no komisijas puses un beidzot mainīt šo situāciju. Paldies! Nākamais runātājs Silimoviča kungs. Yes, it works. Tack, herr talman. Det är mycket sorgliga rapporter som... Paldies, priekšsēdētāji. Katru dienu mēs saskaramies ar skumjiem stāstiem no mūsu austrumu kaimiņu valsts Ukrainas. Pamiers visu laiku tiek pārkāpts, darīts, tas notiek arvien biežāk, parādās vairāk vardarbības un tas ir satraucoši. Katru dienu tiek gandrīz katru dienu tiek izmantotas granāts, un tas ir skaidrs pārkāpums Minskas vienošanai. Mēs vienkārši noskatāmies šeit Eiropas Savienībā. Vēlos skaidri pateikt, ka priecājos par šīs vienošanās noslēgšanu trīspusējās eh, kontaktgrupas ietvaros, kur tika ieturēts pamiers eh, arī māja brīvdienu laikā, taču mums trim institūcijām, Eiropas institūcijām jāpieprasa daudz vairāk, mums ir jāizmanto šī iespēja, lai uzturētu pamieru Ukraina saskars ar humanitāru krīzi. Katru dienu mēs eh, tiešām lasām tādas ziņojumus, kuras gandrīz nav iespējams lasīt. Tā ir šausmīga situācija. Ir jāpanāk konstants pamieris. Paldies! Paldies, Kafī kungs, lūdzu. Viņa nav zālē. Tālāk, Nerijātas kundze. Paldies! Pagājušajā nedēļā man bija iespēja piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par uh, publisko banku sektoru. Jāsaka, ka ir ļoti daudz procedūru, ko varētu ieviest, lai izveidot līdzīgu sistēmu īrijā, bet būtu ļoti svarīgi, lai tiktu nodrošināta sabiedrība starp privātajām bankām, pastu un valdību, Privātās bankas patreiz ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo situāciju un neatdod atpakaļ neko sabiedrībai. Mēs esam par to, ka būtu jāpiešķir papildus finansējums, lai mazie uzņēmumi varētu attīstīties un varētu sniegt atbalstu MVU kooperatīviem un tā saucamajai sociālajai ekonomikai. Šādas izmaiņas ir nepieciešams un nepieciešams tulīt. Paldies! Paldies, Fonštorkas kundz lūdzu. ECB e e padomu pagājušajā trešdienā savā visvarenībā un pašapmierītībā e, nolēma likvidēt 500 eiro banknoti ar argumentu, ka to tu, izmantojot kriminālajās aprindas, teroristi, naudas atmazgātāji un tā tālāk. Vai patiešām mēs domājam, ka noziedznieks beigs būt par noziedznieku, ja viņam nebūs dabūs 500 eh, eiro banknošu vairs un viņa naudiņa saies vairs tikai divos koferos. Eiropas centrālā banka un Mario Draghi, viņiem ir savs uzdevums, viņiem vajag mīnus procentus izdabūt cauri. Tas, eh, kuram procenti ir jāmaksā, tas eh, savāc naudu no konta. Uh, Tagad eh, centrālā banka ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru iet eh, līdzināt ceļš skaidras naudas likvidēšanai. Kas ir totalitārisms? Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Bogovičs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušajā gadā Eiropas parlamentā mēs harmonizējām un saskaņojām dokumentus, uh, Uh, uzsākoties komisijas sarunām par TTIP vai Transatlantisko tirdzniecības un investīciju partnerības nolīgumu. Pēdējās nedēļās esam saņēmuši informāciju par slepeniem dokumentiem, ko publiskoja Greenpeace un citas NVO, bet Eiropas komisija nav reaģējis uz šo informāciju. Caurskatāmības trūkums ir viena no tām problēmām, kas ir lielākais drauds šīm nolīgumām, un es gribētu aicināt Eiropas komisiju, ņemot vērā šo nolīgumu un tā svarīgumu, censties darīt visu, kas ir tās spēkos, lai nepazeminātu standartus, kādi mums ir Eiropas Savienībā, uh, un lai mūsu sabiedrības intereses nebūtu atkarīgs tikai no NVO aktivitātes. Paldies, Votus kundze, lūdzu. Paldies. 9. maijā pirms 66 gadiem Šulman deklarācijā tika iezīmēta vīzija par mieru un saskaņu Eiropā, paceļoties no genocīda un kara drupām un palniem. Tas bija pamats Eiropas Savienībai. Atzīmējot Eiropas dienu, skumīgi mums ir jārunā par kara noziegumiem un genocīdu uz mūsu robežām ar ksenofobiju un rasismu kas ceļ galvu Eiropā. Eiropai ir jālolo savs vēsturiskais mantojums un ir jānovērš genocīds un masu uh, iznīcināšana un vārdarbība Eiropā es pievienojos to parlamentāriešu tīklām, eh, kas eh, izplata informāciju par esošo genocīdu Bosnijā, Rumānijā un citvietu. Mums vajadzētu izmantot savu vēsturi par platformu starp mm, kultūru dialogām. Paldies! Paldies, Marijāna, lūdzu eh, predsjednie gospodine povjerenie krajem mjeseca travnja hrvatsku je pogodilo veliko zahlaenje Paldies, priekšsēdētāji. Uh, pavasarī, um, aprīlī Horvātijā bija pat uh, sals, un mēs redzam, ka mm, vīnogulaiti izsala. Uh, līdz ar to mūsu lauksaimnieki cieta milzīgas zaudējumus. Un priekšsētais patrons runātāji, jo nav tulkojums angļu valoda, bet uz latviešu valodu tulkojums bija krajem mjeseca travnja hrvatsku je pogodilo veliko Tātad aprīļa beigās Horvātijas kāra augstuma vilnis, kā rezultātā izsala daudz vīnogulāji un uh, raža noteikti tiks samazināta zaudējumu veidu to patiesībā 90 līdz 50% no iecerētās ražas. Kopumā tie ir 15 miljoni eiro. Pēc tam šis augstuma vilnis uh, eh, skāra arī Ungāriju, Sloveniju un Austriju. Šajā krīzē arī Krievijas embargo rezultātā Eiropas augļu un dārzeņu ražotāji atkal atrodas vienkārši fatālā situācijā, jo tiek apdraudēta viņu vispār izdzīvošanas spēja. Mm, un es gribētu atbildēt uz nu, ka mums vajadzētu atbalstīt uh, tās valsts, kas visvairāk ir cietušas, lai aizsargātu mūsu ražotājus un arī patērētājus no pārmērīgas cēnu celšanās. Paldies tālāk. Uh, Andersons kundze, paldies priekšsēdētāji. Uh, es esam ļoti tādā svarīgā un bīstamā situācijā Eiropas Savienības normas aizsargā mājasaimniecību tiesības attiecībā uz postpakalpojumiem. Tajā pat laikā netiek pieprasīt pastu pakalpojumu privatizāciju, bet es gribētu atgādināt, ka pastu piegādes ir ļoti svarīgas mūsu darbām. Fiziskos mēs produktus pērkām online, bet tie kaut kā mums ir jāpiegādā vairāk nekā pusmiljonu darba vietu lietu nodrošina tieši posts, un tādēļ ir nepieciešamas investīcijas, lai nodrošinātu ilgtspējību šajā sektorā. Es un daudz citu Eiropas parlamenta deputāti, mēs atbalstām kampaņu par to, lai cilvēki varētu paši izvēlēties, kādā veidā viņi saņem svarīgu informāciju, kas ir būtiska viņu ikdienas dzīvē. Paldies! Šodravas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir izveidojusi savu vīziju par drošu Eiropu. Eiropa eh, atguvās no kara traumām, un politiķi uzdeva sev jautājumu, ko darīt, lai nenotiktu tas, kas notika otrā pasaules kara laikā. Šulmanis savu vīziju noformulēja sekojoši - kopīga ražošana un uh, au, jaunas pārvaldības veidošana, kur um, lēmums tad pieņemt Francija un Vācija, šīs valsts varētu um, dot pirmo ieguldījumu miera iedibināšanā Eiropā. Un mēs tagad redzam, ka vienotas un uh, šādas saliedētas Eiropas veidošana nebūtu nav bijusi grūta. Komunistiskajā Slovākijā mēs daudz uh, sapņojām par neatkarīgu dzīvi, bet uh, es gribētu uh, pateikties tiem, kur atbalstīja mūs mūsu centienos nodrošināt neatkarīgu eksistenci. Paldies! Es gribētu runāt par īpašumu restitūciju Rumānijā. Pavisam nesen Ungārijas deputāts apvainoja Rumāniju par to, ka mēs diskriminējam Ungāru minoritāti un uh, mm, reformātu baznīca. Es gribētu informēt jūs par to, ka Rumānija tāpat kā citas postkomunistiskās valsts veica restitūciju pēc 1990. gada. 1990. gada janvārī bija vairāk nekā 3 miljoni iedzīvotāji kas bija īrnieki nacionalizētās ēkās. Mēs nedrīkstam spēlēties ar cilvēku dzīvēm. Daudz no šiem cilvēkiem bija gados uh, veci, un šī procedūra bija ļoti sarežģīta, jo nu, mūsu rīcībā nebija pietiekami daudz dokumentu. Tajā pat laikā nav neviena pierādījuma tam, ka būtu notikusi diskriminācija, um, veicot uh, r, šo denacionalizāciju. Piemēram, ēka, kas tika atdot atpakaļ protestantu baznīcai, apdraudēja kādas um, ģimenes dzīvi. Paldies tālāk, Andrei Kungs. Liels paldies jums, priekšsēdētāja kungs. Um, vakar visā Eiropā atzīmēja nacisma sagravas dienu. Tas ir milzīgs notikums visas cilvēces vēsturē. manā valstī latvijā šo dienu uzvaru pār nacismu atzīmēja tradicionāli gan astotajā maijā gan vairākas ģimenes arī devītajā maijā. tikai iedomājieties kolēģi arī šajā vēlajā stundā rīga un citas latvijas pilsētas laukumi ir pilni ar cilvēkiem jo cilvēki turpina svinēt uzvaru pār nacismu. eiropa dzimusi pēc nacisma sagrave eiropas savienības projekts ir ideja par eiropu ar solidaritāti par eiropu ar brālību par eiropu bez robežām. līdz ar to manā ieskatā šodien kā nekad aktuāli mūsu pienākums ir izrādīt solidaritāti ar cilvēkiem kuri dzīvo gadu desmitiem latvijā un igaunijā ar latvijas un igaunijas nepilsoņiem un obligāti piešķirt viņiem tiesības vēlēt eiropas parlamentu. paldies!